understand what the person is thinking. Понимаешь, у вас очень высокий Kolēģis Ivaini, get started. Godātie kolēģi, sāksim darbu. I'm told every now and then the committees... Man šad un tad uh, saka, ka komitejām ir uh, jāīsteno telpu rotācija, lai varētu nodrošināt efektīvu komiteju darbu, un tā, nu, ir pienākusi šonedēļ mūsu kārta. Sveicu jūsu pie apaļā galda, karalis Artūrs bieži vien tādu izmantoju, un es jūs tik tikko varu saskatīt šai telpā, bet nu gan jau iztiksim. Es ceru, ka visiem ir pieņemams darba kārtības projekts. Ja tā tas ir, tad arī aicinu apstiprināt protokola 18. un 19. februāra sēdē šai gadā. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir atsauksmes par trialogiem. Jā. Man saka, ka jāpāriet pie nākamā darba kārtības punkta ir apkalpošana uz zemes, apkalpošanas uz zemes pakalpojumu un referents ir Zasādas kungs vārds jums. Liels paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem par uh, to, ka viņi uh, ar mani ir apspriedušies par uh, grozījumiem un esam sagatavojuši desmit kompromisus. Pie šā jautājuma sākām strādāt jau gandrīz pirms gada, un man tagad šķiet, ka darba noslēgums jau ir redzams, un tas varētu būt rīt mūsu balsojums komitejā. Tiem, kas nav apmierināti ar rezultātu, atgādināšu, ka ir paredzēts arī balsojums plenārsēdē, kas noslēgs pirmā lasījuma darbu pie šā dokumenta. Un pēc tam uh, mēs turpināsim uh, darbu ar padomi, un pēc tam būs otrais lasījums parlamentā. Strādājot gadu, vairāk kā gadu pie šā jautājuma, esmu sapratis, ka uh, Visbiežāk lietotais vārds parlamentā ir nevis grozījums politiskā grupa, bet gan vārds kompromiss. Un tas ir labs vārds. Ja neviens nav pilnībā apmierināts ar rezultātu, ja neviens notiek sarunas par jautājumu, un visi sarunu dalībnieki uzskata, ka rezultāts varbūt nav pilnīgi nevainojams, bet tas tomēr uh, atbilst izvirzītiem mērķiem, tad tas ir labs kompromiss, un mums tādu arī šodien ir izdevies sasniegt. Izņemot vienu jautājumu, kas ir saistīts ar H kompromisu, kur ir divas teksta versijas. Vairums kompromisa grozījumu tika apstiprinātas visās vai gandrīz visās politiskās grupās, un es uzskatu, ka tas ir liels sasniegums mūsu sarunās. Mans vērtējums ir tāds, ka lai gan vairums sarunu bija par to, vai uh, piekrist turpmākai e, liberalizācijai, e, nosakot, ka lielākajās Eiropas lidostās var darboties trīs vai četri operatori. Tomēr, e, manuprāt, ļoti svarīgi jautājumi bija arī tādi, kas diskusijās palika tā kā malā, proti vienotas iepirkumu procedūras ieviešana lielākajās uh, lidostās. Tas nozīmē, ka būs nevis 27, bet viena pati procedūra, tāpat viena apstiprināšanas procedūra paredzēta visām 27 dalību valstīm. Tātad pakalpojumu sniedzējs, kurš vēlas darboties 27 dalību valstīs, nebūs spiests prasīt 27 reizes atļauju šādai darbībai Tāpat eh, svarīgs jautājums ir par minimāliem standartiem, kas jau ir iestrādāti arī komisijas priešlikumā. Visbeidzot, Eiropas lidostās būs noteikti standarti, un tie būs jāievēro visiem pakalpojumu sniedzējiem, un ja kāds uh, operators tos neievēros, tad tiks noteikts vainus naudas sots, vai arī tiks liekt šim pakalpojums sniedzējam darboties lidostā. Un vēlreiz gribu visiem grozījuma autoriem pasnie, pateikties, pateikties arī tiem, kas piedalījās sarunās par kompromisu grozījumiem un tos apstiprināja. Lielas paldies! Paldies! Fleckenstein kungs no sociālistiem un demokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji. Kompromiss. Uh, protams, vienmēr pastāvēs, jo visas puses spēs uh, vienoties un ir ļoti labi. Mēs visi esam devuši savu ieguldījumu, cenšoties uh, panākt vienošanos. Runājot par apakšuzņēmējiem un formulējumu, un arī par kolektīvajiem līgumiem, kas mums bija ļoti svarīgi punkti. Tālāk runājot par uh, sliekšņi vērtībām, esmu pārliecināts, ka arī tas ir solis pareizajā virzienā, jo es uzskatu, ka uh, ir virkne pasākumu, kas noteikti ir jāiekļauj šajā pakotnē. Ir viens uh, jautājums, kur viedokļi atš bija atšķirīgi un joprojām ir atšķirīgi, tas ir jautājums par subsidiaritāti. Ir divi grozījumi priekšlikumi, par ko notiks balsošana rīt, un es gribu teikt, ja mūsu eh, grozījums tiks atbalstīts, tātad tas ir zaļo un sociālistu un demokrātu sagatavotais kompromisa grozījums, tad mēs varēsim balsot par ziņojumu kopumā. Paldies! Meisners kundze liberāļu vārdā. Jā, liels paldies priekšsēdētāji! Klīnce kungs, eh, diemžēl, šodien nevarēja ierasties, viņam ir cita ļoti steidzama sanāksme, bet eh, viņš eh, pateicas par sadarbību, par izmisīgo kompromisu meklēšanu, kas, protams, prasīja daudz laika. Nē, diemžēl rīt viņš arī nevarēs ierasties. Viņš man ir atstājis diezgan daudz informācijas, viņš rāda, ka viņam ir bijis daudz problēmu ar, ar kolēģiem. Protams, ir arī lidostās daudzās ir jāuzlabo kvalitāte, un viņš uzskata, ka, ja ir runa par standartiem un par kvalifikācijām, tad šķiet, ka esam jau pareizajā virzienā. Bieži vien eh, tika runāts tikai par piedāvātājiem, bet viņš vēlas norādīt, ka tas nav vienīgais iemesls, eh, kura dēļ mums vajadzētu izšķirties. Tāpat arī viņš ir norādījis, ka Vēl ar vienu viņš izturas skeptiski pret nodarbinātības komitejas izvirzītajiem grozījumiem. Es vēlētos vēl pieminēt, ka ALDE grupā mēs esam nolēmuši Cezāras kunga uh, priekšlikumus uh, augstu novērtēt, jo viņš ir ļoti cieši iesaistījies šo jautājumu risināšanā, viņš ir īpaši runājis par apakšu Uh, līgumslēdzēju piesaistīšanu. Un, protams, mēs varētu apsveikt lielāko daļu no viņa priekšlikumiem. Zasādas kungs ir piedāvājis šeit trīs piedāvātājus un pārējais perioda desmit gadi. Tas varētu būt labi, bet, protams, mēs saprotam, ka vairāku iemeslu dēļ mēs nevarēsim um, to akceptēt. Un šis risinājums no Aldas puses šķiet vispieejamākais. Lielas paldies! Vandālēna kungs, ECR. Priekšstādātāja kungs. Mūs nedaudz pārsteidza līdzinējās sarunu debašu gaita parlamentā. Daudzas politiskās grupas un deputāti pastāvīgi runā par uh, tā saucamo kopienas metodi. Ar to mēs it kā varot atrisināt visus uh, jautājumus, visas problēmas. Un ko mēs redzam šajā gadījumā? Šoreiz mēs konstatējam, ka mēs domājam nacionālā līmenī un ka lielākās grupas atbalsta šādu pieeju. Uh, un uh, Tas mūs tikai pārsteidz. Otrs punkts. Ja mēs runājam par A1 kompromisu, tad ir smieklīgi garš pārējais periods paredzēts. Jautājums, kādēļ tāds būtu nepieciešams, un tomēr mēs atbalstīsim šo kompromisa grozījumu, lai viss šis pasākums uh, varētu īstenoties. Ja mēs gribam spērt kaut vai nelielu soli uz liberalizācijas pusi, tad mums sakos tiem zaviem šis kompromiss tomēr jāatbalsta. Tālāk par sociālajiem aspektiem A punktā. Gribēju jautāt komisijai, šķiet, ka tās pārstāvis ir šeit zālē. daudzi sociāli jautājumi tagad ir iekļauti H punktā kompromisā. Es gribētu dzirdēt no komisijas par to, kā debates risinās par šiem jautājumiem padomē. Varbūt mēs varētu saņemt jaunāko informāciju par situāciju padomē. Man šķiet, ka padomi tāpat kā mūsu grupa pa uh, šos uh, grozījumus uh, izbalsos, jo tie ir gluži smieklīgi. Es arī patiesībā man vajadzētu arī uzdot jautājumu padoms pārstāvim. Mēs no pieredzes zinām, ka, ja mēs uzdodam kādu jautājumu, tad parasti nekādu atbildus to nesaņemam mēs eh, tomēr varam atbalstīt vienu savā kompromisu, jo mēs vēlamies, lai šis, šis priekšlikums eh, tiktu apstiprināts. Tālāk runājot par nišām un troksni, par laika nišām un troksni, šie, tas ir jāatrisina, bet šis jautājums ir sasaistīts ar citiem jautājumiem. Mēs aicinājām, lai šis jautājums tiktu nodots atpakaļ atpakaļ transporta komitejā. Ceram, ka radīsim risinājumu rīt un arī gribam dzirdēt komisijas viedokli. Tagad vārds Krāmera kungam. Jā, uh, Frau Lichtenberger. Paldies. Diemžēl Lichtenbergas e, kundze nav vēl ieradusies, viņa ir lidmašīna kavējas. Līdz ar to izteikšos es viņas vietā. Manuprāt, sasniegtais rezultāts parlam, nu, parlamentam ir visai vājš. Mēs eh, esam par to diskutējuši, mēs eh, balsojām visai vienprātīgi. Mums ir pieņemta konkrēta nostāja apstiprināta arī plenāra sēdē, līdz ar to padomē vajadzēja vērsties pie mums un tad arī par to diskutēt uh, parlamentā. Bet tagad uh, mums tiek iesniegts jauns priekšlikums, desmit gadi pārējais laiks, Un tad mēs norād, redzam, cik lielā mērā šī problēma ir steidzama. Un, ja mēs salīdzinām situāciju dažādās lidostās, tad mēs redzam, ka tas attiec tikai nelielu skaitu lidostu. Es gribētu tomēr saņemt kādu analīzi, pētījums, vai tiešām Vīnas un Frankfurtes lidostas, kur nu man nepatīk nemaz tik daudz uzturēties, vai būtu kādi piemēri, kur tas darbojas un nē, bet nekad neesmu saņēmis riska izvērtējumu analīzi. Es zinu daudz lidostas, es tās neminēšu konkrēti, bet es zinu, ka ir lidostas, kur ir uh, septiņi pakalpojums sniedzēji no šādām lidostām ir jāizvairās, jo uh, tur bagāžu me me meklēt septiņas, astoņas stundas. Nu, Rainkungam varbūt nav ar to problēmas, bet ir tiešām lidosts, kur, nu, nevajadzētu nonākt uh, ma un uh, mainīt uh, lidojumus. Viņš man saka, jā, ka viņš nebrauc ar Hīstro lidostu, bet, nu, mums par to visu ir jādiskutē izstrādāt Eiropas noteikumus tik nelielam lidostu skaitam, nē, tas ir fars. Mēs saglabājam mūsu noraidījumu, un es ceru, ka arī mūsu nostājas apstiprinās plenārsēdē Gālerkungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Arī es uzskatu, ka šis priekšlikums nav atbalstāms. Es to nevaru atbalstīt. Es ceru, ka pirmais balsojums notiks tā, kā tas bija pēdējo reizi Šeit komisija nevēlas pieņemt labākus tiesību aktus. Šeit vienkārši ir likumdošana, lai sev glābt no situācijas. Tad jautājums nav bijis kvalitāte, bet o, tikai tirgus atvērtība. Tāds ir bijis galvenais komisijas mērķis. Es domāju, ka arī starp vieniem, vienu vai diviem piedāvātājiem var būt gan labi, gan slikti piedāvātāji, tāpat kā starp trīs vai četriem piedāvātājiem. Bet uh, Mēs ne, nedomājam, ka, eh, ja va, ka vairāk piedāvātā var nodrošināt eh, labāku kvalitāti. Tieši tāpēc komisija nevēlas atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka būtu bijis, protams, ļoti labi, ja kompromisu meklētājs šeit eh, kompromisā A2 vēl šajā īsajā brīdī līdz 16. varētu ļaut eh, svītrot šo frāzi. Tādējādi mēs eh, varētu nodrošināt to, ka uh, subsidiaritāte, subsidiaritātei pie, tiktu pie, pievērsta vislielākā uzmanība. Protams, mēs riskējam šeit arī ar dažādām procesuālām lietām. Mēs esam saņēmuši arī juridiskā dienesta analīzi. Attiecībā uz kompromisu C šis fakts, ka mēs skatāmies uz integrēšanu, jau norāda uz lielāku liberalizāciju. Ein Vorschlag äh, zu beschließen, dass das abfertigende Unternehmen Teil des Integrators sein sollte, also nicht nur affiliated. Tāpat arī mums ir jādomā par äh, paškapo, pa, pakalpojumiem uz zemes. Uh, Tas būtu mans uh, otrais priekšlikums. Un tāpat arī es uzskatu, ka lidostu loma zemes pakāpojumu sniegšanā ir uh, jāpalielina, tā lai tās varētu sagatavot laicīgu analīzi par uh, šiem trūkumiem, analizējot pakāpojumu uz zemes sniegšanu. Veids, kāds ir formulēts, padara šīs procedūras pārāk garas. Lidostājiem būtu jākontaktējas ar kompetento iestādi, vajadz būtu vajadzīgi seši mēneši, lai varētu saņemt atbildi. Tas nav efektīvi. Tieši tāpēc attiecībā uz F kompromisu es vēlētos aicināt eh, izdarīt izmaiņas. Tie bija galvenie punkti, ko es vēlējos pieminēt. Kā jau es minēju, tas viss ir balstīts uz ideju, ka mēs nepanāksim vienošanos pirmajā lasīmā. Agdravī kungs, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu no savas puses teikt, ka mūsu grupā mēs nevaram atbalstīt uh, to, ka situācija nemainās šajā jomā. Likumdošana, kas ir spēkā, ir slikta, bet neesam arī par komisijas priekšlikumu. Arī to nevaram atbalstīt. Un cits starpā vienmēr esam bijuši par to, lai teksts tiktu uzlabot. Šis teksts, kas ir mūsu priekšā, un šeit vēršos pie referenta. Uh, Un paldies par viņa darbu, atvērtību, šis ir solis uz priekšu. Un viņš arī ļoti pamatoti teica, ka mēs varējām vienoties par kompromisiem. Mūsu ēnu referents Lankensteina kungs uh, arī strādājis pie liela daļa šiem kompromisiem. Tad arī mēs nācām klajā ar alternatīvu. Mums ir uh, balsojuma saraksts esam par lielāku elastību, kas īpaši attiecas uz uh, minimālo uh, zemes pakalpojuma līmeni un dalību valstīs kuras var izvēlēties divus pakalpojumus sniedzējus. Es ceru, ka šīs kompromiss arī tiks apstiprināts, jo īpaši, kas attiecas uz apakšu uzņēmējumiem, uh, um, streiku nevajadzētu uzskatīt par uh, nepārvaramu varu, force majeure, un uh, vēl arī vēlos norādīt, kā tas, kas attiec uz elastību, un runājot par uh, uh, pakalpojumu sniedzēju skaitu, ja tiek atbalstīts mūsu priekšlikums, tad mēs varēsim arī vienbalsīgi atbalstīt priekšlikumu, un plenārsēdē mūsu grupa uh, varēs pilnībā atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs ceram, ka rītdien eh, būs atbalsts eh, šiem kompromisiem. Pēc iespējas plašāks. Um. Nu, liels paldies priekšsēdētāji. Jūs jau dzirdējāt, ka es šodien nevaru pateikt, ka daudz partija vienbalsīgi spriedīs par šo jautājumu. Mums ir ļoti daudz dažādu viedokļu. Uh, Bet jebkurā gadījumā es vēlētos pateikties referentam, jo viņš ir parādījis lielu gatavību um, piekāpties, um, lielu gatavību sagatavot kompromisus. Saīts jau minēja, ka mēs uh, arī piekrītam tam, ka uh, šajā jomā mums uh, nevajag runāt tikai par atvērtību, bet mums ir jādomā arī par uh, progresu sociālajā jomā. Un Tas arī nozīmēs to, ka mēs varēsim um, atbalstīt šos mūsu ieteiktos soļus. Es domāju, ka mums vajadzētu garantēt arī labākus darba nosacījumus. Šai atvēršanai vajadzētu nodrošināt arī uzlabojumus šajā jomā. Tieši tāpēc mums ir jāgatavo konkrēti priekšlikumi, lai mēs ietvērtu arī sociālo jomu. Ja ir runa par visu šo paketī, tad es domāju, ka Mums eh, vajadzētu atcerēties, ka komisija vēl piecus gadus strādās pie eh, šīs eh, lidostu paketes, aviācijas paketes. Jebkurā gadījumā es domāju, ka mēs šeit vairākās vietās varam uzlikt visnotaļ interesantus akcentus. Un, ja runā par nākotni, tad mums ar dažām valstīm vajadzētu veikt pastiprinātu dialogu. Uh, Mums ar padomi vajadzētu apspriesties, un subsidiritāte man vienmēr ir pēdējais risinājums. Šeit es to nedomāju negatīvā nozīmē, bet gan visnotaļ labā nozīmē. Protams, mums ir vajadzīga subsidiritāte, bet es uzskatu, ka mūsu darbām ir jābūt nodrošināt harmoni, harmoniju visa, visā Eiropas līmenī. Subsidiritāte ir veidot no viena tiesību akta 27 atšķirīgus tiesību aktus. Tieši tāpēc es nevaru subsidiāti tik ļoti atbalstīt. Bet, protams, es akceptēju, ka citiem var būt eh, šādas domas. Man uh, labāka šķiet kopienas metode, ko tu arī pieminēji. Es domāju, ka mēs neesam uz tā sliktākā ceļa. Mēs varam panākt pievienoto vērtību, atbildīguma jomā, mēs varam arī labi uh, apruņoties uh, labam dialogam ar padomi. Pašreizējā uh, formulējumā es uzskatu, ka šis dosie uzlabos visu aviācijas paketi. Tas paldies, Fosters kundze. Yeah, thank you, Chairman. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī referentām. Visi šeit ir ieguldījuši ļoti daudz darba. Es vēlētos uh, uh atsaukties uz Pītera Van Dālēna komentāriem. Uh, Man ir arī daži jautājumi un arī daži paskaidrojumi. Attiecībā uz H kompromisu, ko tad mēs īsti šeit sakām? Lielākajā daļā uzņēmumu īstenībā um, nekas tam līdzīgs nav paredzēts. Protams, mēs atbalstām arī labākus darba nosacījumus. Bet šeit man būtu jautājums par regulas 12. pantu un par uh, uh, retrospektīvu kolektīvo līgumu piemērošanu. Es īsti nezinu, kā tas darbosies, ja personāls tiek nosūtīts no viena uzņēmuma uz otru. Tas būtu pirmais, uh, ko es gribēju jautāt par H kompromisu. Un par J kompromisu šeit arī ir līdzīgs noteikums, kas attiecas uz apakšu uzņēmējiem un arī uz attiecīgajiem kolektīvajiem līgumiem. Varbūt jūs varētu mazliet vairāk paskaidrot šo kompromisu. L kompromiss. Šeit vēlētos saņemt skaidrojumu par uh, industriālajām lietām un uh, force majeure. Ja mēs skatāmies uz šādiem tiesību aktiem, tad galvenais šeit ir izņēmumi. Un, uh, ja runa par aviāciju un lidostām, tad streiki parasti ir force majeure sastāvdaļa. Uh, Tad kāpēc eh, šeit eh, streiki nav pie iekļauti force majeure šajos ārkārtas apstākļos, kamēr citur eh, tas tā ir? Tad gal galā, ja streiks ir, mm, ir streiks, tad tam arī vajadzētu būt pie force majeure. Mums noteikti vajadzētu paskatīties arī uz citām regulām tiesību aktiem šajā jomā. Varbūt vai komisija vai referents varētu man paskaidrot šos punktus. Ferberkungs. Lielas paldies priekšsādātāji. Ļoti daudz, kas jau ir pieminēts, tieši tāpēc izteikšos īsi. Es domāju, ka mums uh, vajadzētu šeit paskatīties, lai mēs nesajaucam cēloņus ar sakām. Protams, uh, mēs uh, vēlamies, lai tiktu uzlabotas sociālās tiesības, tai būtu jābūt nu, ietekmei. Bet, nu, šķiet, ka šeit mēs mazliet kaut ko jaucam. Uh, Mēs noteikti ne, nepanāksim uzlabojumus, ja palielināsim piedāvātā skaitu. Uzskatu, ka šeit vajadzētu izdarīt izmaiņas tiesību aktos, bet varbūt vispār jāpadomā, vai šādas izmaiņas ir vajadzīgas. Ja ir eh, runa par subsidaritāti, tad īstenībā eh, tas nozīmē, ka mums nav vajadzīgas jaunas direktīvas. Tad visam ir jāpaliek tā, kā tas ir. Uh, Un tad es uzdodu šo jautājumu, kāpēc uh, vispār mēs to darām. Mums taču jau ir attiecīgi tiesība akti, kas paver dažādas iespējas. Vēl daži punkti, ko vēlējos pieminēt, neatkarīgi no tā, cik uh, liels ir piedāvātājs skaits. Kāds jautājums man neliek mieru? Šie pakalpojumi uz zemes, kas tiek sniegti dažādās lidostās un kur tiek paredzētas čērs subsīdijas. Uh, Es būtu ļoti priecīgs, ja manis ieteiktie formulējumi tiktu pieņemti. Šķiet, ka šeit parādās iespējas veidoties monopoliem, kas darbosies iespējams pat ārpus Eiropas Savienības. Tad parādās konkurence, dažādi tarifi un cenas, cena noteikšana. Visas šīs cenas tiek noteiktas aiz nodarbināto muguras, un uh, es varu šeit arī pieminēt Vācijas un Šveices situāciju. Nu, Šveice neietelpst Eiropas Savienībā, tieši tāpēc uz to arī neatiecas šādi tiesību akti. Tāpat arī referents pieminēja uh, apvienoto pārvaldības struktūru dažādās lidostās. Uh, Ja ir runa par infrastruktūras apkāpošanu, tad mm, bieži vien ir ļoti daudz dažādu firmu, kas ir iesaistītās šādu pakāpojumu sniegšanā. Bieži vien mm, mums vajadzētu paskatīties mm, arī uz atsevišķiem grozījumiem. Uh, jo ar kompromisiem ir ļoti grūti aptvert eh, dažādas tehniskas lietas. Mums ir jāskatās uz to, kā tad tas beigu galā izskatīsies. Ir ļoti daudz dažādu modeļu, un iespējams jums par tiem vajadzētu nobalsot. Pēdējos mēnešos esam runājuši arī par šķērs subsīdijām starp dažādām lidostām, uh, un arī par pārvaldības eh, uzdevumiem un par infrastruktūras apkāpotājiem. Lichtenbergeris kundze. Sirsnīgs paldies, un es atvainojos, ka ierados par vēlu. Es eh, vainoju Lufthansa. Vai jūs koferu nesaņēmāt? Nē, es vairs nenododu koferu bagāžā, savādāk es to nekad nedabūšu, bet jebkurā gadījumā es vēlētos uh, teikt, ka mm, ļoti reti piekrīt Ferbera kungam, bet šajā jomā tomēr viņam piekrītu. Ja runa par monopoliem, tad es eh, saprotu, ko nozīmē šie divi vai trīs piedāvātāji. Šie piedāvātāji sniedz pakalpojumus visā Eiropā un bieži vien ļoti sliktus pakalpojumus. Uh, Tad, kad tiek zvanīts par pazudušu koferi, tad eh, neviens nezina, kam īsti ir eh, jāzvana tālāk. Mm, pasažieris eh, šķiet ir tāds kā traucēklis šajā konkurencē. Tieši tāpēc šī problēma ir ļoti liela. Pašlaik šī monopola struktūra mums rada pamatīgas problēmas. Tas pats attiecas arī uz līdzsabiedrībām. Ir arvien mazāk savienojumu, un uh, reģionos bieži viena visu nosaka monopoli. Tas ir pilnīgs bezprāts. Šeit ir runa par pārāk lielām un komplicētām lietām. Kolēģis pieminēja pārvaldību. Jā, uh, ir 17 atšķirīgi, uh, atšķirīgas nodaļas, un beigās neviena vairs ne par ko nav atbildīga. Mums ir jādomā par uh, konkrētu principu piemērošanu. Uh, Jāatcerās, kā ar šo dosiju mēs visu neatrisināsim. Mēs eh, neatrisināsim arī uh, ar pašreizējo formulējumu. Protams, mums vajadzētu iejaukties, bet mums eh, nevajadzētu to darīt tādā veidā, ka mēs šos divus vai trīs piedāvātājus Eiropā ar šķērsubsīdijām vai, vai nē, uh, Eh, vienkārši mēģinam ielikt kaut kādos rāmjos. Mums ir mm, vajadzīgas konkrētas struktūras. Mums ir jāatcerās, ka, ja rodas kaut mazākā problēma, tad eh, trīs eh, dienas valda pilnīgs hauss. Bieži vien mm, neviens vairs nezina, kurš īsti ir bijis pie vainas. Es gribētu vēlreiz pēdējo reizi aicināt uz to, ka Mums ir jāatcerās, ka šis dosie ir uh, pretproduktīvs. Neviens uh, likumdevējs uh, nedrīkstētu radīt tiesību aktus uh, tikai trīs vai piecām lidostām Eiropā. Atcerēsimies arī, ka šeit ir runa par diviem vai trīs piedāvātājiem, un mēs šo haosu padarīsim vēl lielāku. Tā nav laba likumdošanas prakse. Lūdzu, uh, liksim eh, to visu mierā, un ja mēs vēlamies eh, šeit rīkoties, tad eh, mums nevajadzētu šeit darīt kaut ko tādu, kas vēl samazinās darba ņēmēju tiesības. Tāpat arī mēs šeit nedrīkstam atvērt durvis uz kaut ko tādu, kas mums nedos nekādus uzlabojumus. Uh, Mēs esam šeit, eh, šajā zālē, lai uzlabotu eh, cilvēku situāciju. Mēs nevaram ar, ar savu rīcību to vēl tikai pasliktināt. Lūdzu, nepadarīsim haosu vēl lielāku. Flekenšēna kungs, jūs eh, runājāt, bet šķiet, ka jūs gribat vēl izteikties. Vai jūs varat izteikties pavisam īsi? Jā. Es uzskatu, ka un ir eh, daudz saprātīgāk izteikties īsi un debatēt, nevis nolasīt garas runas. Trīs punkti. Ferberkungs, tas, ko jūs tikko pieminējāt, eh, manuprāt, ir uh, visnotaļ interesanti. Pastāv arī iespēja, ka uh, referents un arī ēnu referenti vēlreiz sanāks kopā. Varbūt jūs varētu tikties ar Zasādes kungu, vai arī jūs abi varētu pie manis ierasties, mēs varētu šodien uh, varbūt vēlreiz apspriesties. Nezinu, kā tas izskatās no laika perspektīvas. Otrais - sociālo standārtu uzlabošana, kvalitātes uzlabošana. Tas ir vienīgais uzdevums, ko mēs šeit varētu pildīt. Ja mēs mēģinam to visu pārdot, eh, runājot par tādu kā piespiedu liberalizāciju, tad eh, principā mēs tam nevaram piekrist. Un tad te ir runa par A2 grozījumu. Un tagad par eh, Groša kunga teikto. Jūs priecājieties par sarunām ar padomi, jūs, jo jūs uzskatāt, ka mēs šeit varēsim panākt uzlabojumus. Uh, Es gribētu zināt, eh, kādus lielus uzlabojumus tad jūs gaidat no padomas un kurās jomās tieši. Meisners kundze, arī jūs esat izteikusies. Šķiet, ka visi tagad vēlas izteikties otro reizi. Mm, problēmas ar jautājumu ir tādas, ka mums tiem ir jāsniedz atbildi. Un šķiet, ka mums vairs nav daudz laika. Došu jums vārdu. Vispirms došu vārdu Meisners kundzei bet eh, lūdzu izsakieties īsi. Šeit nav runa par otro uzstāšanos, te ir runa tikai par jautājumiem vai īsiem paskaidrojumiem. Jā, liels paldies, es varu izteikties īsi. Mm, tagad izklausījās tā, ka it kā uh, vairs nebūs vispār nekādu uzlabojumu. Uh, Šķiet, ka šeit mēs nevaram uzlabot eh, kavēšanos. Protams, šeit nav runa arī par piedāvātāju skaitu, par to jau mēs esam runājuši. Bet ir vairākas lietas, ko var uzlabot, piemēram, kvalitātes standārtu noteikšana un arī apakšu uzņēmēju pieņemšana. Šie jautājumi nav bieži labi noregulēti. Mēs ceram, ka pasažieru situācija Eiropā uzlabosies, un tieši tāpēc ir arī vērts E, šos referenta panāktos kompromisus apskatīt, un cerams, ka rīt mēs par tiem varēsim nobalsot. Gāla, yeah, uh... Gāla arī jaut, jautājums. Flekenšteina kungs, ko jūs darīsiet, ja jūsu kompromisi netiks pieņemti, vai jūs beigās tad balsosiet pret? Jā, tad es beigās balsošu pret. Jūs vai jūs politiskā grupa? Nu, nu jā, protams, es domāju grupa. No, no, no, no. Kolēģi Gāler kungs, tas, ko jau, jūs jautājat, mani neskar, jo mēs runājam ar priekšsēdētāju starpniecību, kurš dod vārdu runātājiem, nevis patiešo. Tātad, ja vēlaties kaut ko teikt, tad vispirms vērsieties pie priekšsēdētāja, nevis kliedziet kaut ko Fleckensteina kungam zāles otrā malā. Tagad Baldvin kungs komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es izteikšos īsi, jo esmu jau daudzkārt runājis šai komitejā, un jūs jau zināt, kāds ir mūsu viedoklis. Vēlos pateikties uh, visiem parlamentā, gan deputātiem, asistentiem, administratoriem, kas ir pēdējo nedēļu mēnešu laikā strādājuši pie uh, apkalpošanas uz uh, zemes pakalpojumu direktīvu direktīvas priešlikuma, un komisija priecājas par to, ka ir atbalstītas uh, obligātās iepirkuma procedūras un attiecīgie kolektīvie līgumi. Zasādas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, atkal uh, šoreiz mēs sēžam pie apaļā galda, kurš patiesībā gan nepastāv, bet uh, gaisotne ir tāda, kā pie apaļā galda. Šis dokuments ir ļoti garš, un joprojām mēs diskutējam par to, vai nepieciešam divi vai trīs pakalpojumu sniedzēji. Uh, Gribu teikt, ka gada laikā esmu izlasījis desmitiem reižu šo dokumentu, un tas nav tas galvenais jautājums. Tādēļ es ierosinu divas A kompromisa versijas. Tā tad ir uh, versija, kurā dalība valsts izlēma vai uh, paplašināt tirgu, vai, un otrs kompromiss ir, vai uh, noteikti minimālo pakalpojumu sniedzēju skaitu trešās pakāpes lielajās lidostās, kur ir vismaz 15 miljoni pasažieru gadā apkalpoti. Un mm, jāsaka, ka mēs šeit runājam par vislielākajām lidostām. Ja kāds runā par vaiprātīgu liberalizāciju, tad šis cilvēks vispār šo dokumentu nav izlasījis. Tajā ir ierakstīts daudzas svarīgas lietas. Es gribētu vērsties goe un zaļo pārstāvjiem, sakot, ka šeit ir normas par darbinieku tiesībām, kas nepastāv nevienā citā sektorā Eiropas Savienībā. Mēs piešķiram darbiniekiem tādas tiesības, kā citiem nav. Un, eh, ja, mē, ja jūs balsojat pret šo dokumentu tikai tādēļ, ka ir paredzēti trīs operatori, nevis divi, tad eh, jūs balsojat arī pret visiem citiem jauninājumiem, kas šeit ir ierosināti. Tālāk es gribēju mm, pievērsties jautājumam par minimāliem standartiem. Ja mēs vēlamies uzlabot pakalpojumu kvalitāti, šis dokuments ir jāievieš dzīvē, jo pretējā gadījumā nevienā lidostā mm, nekādā veidā nebūs iespējams eh, izdarīt spiedienu uz pakalpojumu sniedzējiem, lai tie uzlabo savu pakalpojumu kvalitāti. Uh, nebūs paredzēts nekādas finansiālas sankcijas un arī nebūs iespējams atbrīvoties no šiem uh, nekvalitatīvo pakalpojumu sniedzējiem lidostās. Ja mēs uh, uzskatām, ka pašreizējā pakalpojuma kvalitāte ir ļoti laba lidostās, nu tad sūtīsim atpakaļ šo priekšlikumu, nu, noraidīsim to. Bet tie, kas runā par pastā, pakalpojumu kvalitāti, sociālajiem jautājumiem, darbinieku tiesībām, uh, Uh, mēs arī padarām dzīvi sarežģītāku uzņēmējiem. Mēs uh, krīzes laikā prasām radīt jaunas darba vietas. Un līdz ar to, vai tad mēs vēlamies 27 dažādas uh, iepirkuma konkursu procedūras un uh, 27 atļauju izsniegšanas procedūras. Vai tad jūs arī vēlaties to, vai jūs vēlaties novēr, noraidīt šo dokumentu tikai tādēļ, ka ir runa par diviem vai trim operatoriem? Es, es aicinu uzticēties man, es vēlos, lai šīs dokuments uzlabo pašreizējo situāciju, jo tā nav pietiekami laba. Uh, esmu gatavs tūlīt pēc šīm debatēm tikties ar ēnu referentiem pie kafijas tases. Es jums izmaksāšu kafiju, tiksimies trešajā stāvā un runāsim turpmāk arī par kompromisa grozījumiem, bet par tiem jau esam runājuši veselu gadu. Un tagad uh, piecas uh, minūtes pirms uh, pusdienlaika saka, jūs sakāt, ka var kaut ko vēl uzlabot. Nu, varbūt varēsim uzlabot. Priekšsēdētājs, jā, 12 minūtēs var izdzert tiešām ļoti daudz kafijas, var, varat man ticēt. Labi. Balsojums paredzēts rīt. Vēlos atgādināt deputātiem, ka jāpaņem līdzi balsošanas kartītes uz rītdienas sanāksmi jo es neļaušu elektroniskos balsojumos balsot ar rokas pacelšanu, jo šādos balsojumos visu var izšķirt viena balss, un tādēļ uh, ir jābūt pēc iespējas precīziem, un lūdzu arī grupu sekretariāta darbiniekus atgādināt visiem deputātiem par balsošanas kartītēm. Nākamais darba kārtības punkts ir uh, tikšanās ar Jensens kundzi, kas ir uh, galvenā referenti par 2014. gada budžetu, bet tā kā Jensens kundze vēl nav ieradusies, tad izsludinām pārtraukumu līdz brīdim, kad viņa būs ja, uh, atnākusi. Thank you.

Okay, colleagues. Kolēģi. We're now on to the next item on our agenda. Jā, tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir viedokļu apmaiņa ar 2014. gada budžeta galveno referenti Annu Jensenu, kuru mēs visi ļoti labi pazīstam. Tikai mēs sēžam tādā dīvainā telpā šodien, un man tiešām ļoti grūti saskatīt bez tālskata deputātu sejas. Liels paldies, ka esat pie mums ieradusies. Pagājuši gadu mums bija ļoti interesanta viedokļa apmaiņa ar Lavijas kungu un pagājuši nedēļu plenārsēdē notika plašas debates par daudzgadu finanšu schēmu, un mūsu referenti Jālas Senders un Rikē kungs uh, šonedēļ arī runās par uh, Connecting Europe Facility, līdz ar to mēs uh, ar vienu tuvināmies savstarpēji šajā laikā, jo mums pietrūkst līdzekļu visu ieceru īstenošanā. Un tagad dod vārdu jums. Liels paldies, Brian! Paldies, ka mani uzaicinājāt uz manu iemīļoto komiteju pat, jā, esmu jūs pametusi. Jā, tiešām mēs atrodamies ļoti īpatnējā situācijā attiecībā uz budžetu šobrīd. Mums nav pieņēmts daudz gadu, nav pieņēmta daudz gadu finanšu schēma, nav pieņēmta pamatlikumdošana, ir daudz neskaidrību, bet varu teikt, ka transporta komiteja ir labās rokās, ņemot vērā jūsu spējas un arī jūsu divus ēnu, divi lieli ēnu referenti arī ir transporta komiteja, šeit es domāju Rikē kungu un uh, daudzi cilvēki no, uh, saprot šīs uh, transporta prioritātes mūsu vidū. Bet, protams, galvenā problēma ir, kāds būs sarunu rezultāts par Connecting Europe instrumentu un tas būs svarīgs elements arī sarunās par daudzgadu finanšu schēmu, izlēmjot par uh, kopapjomu un tās sadali dažādās jomās. Protams, būs mm, ietekme uz sarunām par daudzgadu finanšu schēmu ņem, būs nepieciešams ņemt vērā šos jautājumus un arī apspriežot uh, nākamā gada budžetu. Citas svarīgas jomas ir aģentūras šajā jomā. Padome bieži vien nāk klajā ar dīvainiem lēmumiem, neiedziļinoties uh, dažādu aģentūru vajadzību izvērtējumā. Un arī šis jautājums mums būs jārisina. Rīt notiks pirmā trialoga sanāksme starp padomi, parlamentu un komisiju par nākamā gada budžetu. Un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams apspriest arī to, kā mēs strādāsim jo padomi šķiet vēl nav pamanījusi, ka ir stājies spēkā Lisabonas līgums, un tajā ir noteikts, ka ir divas institūcijas, parlaments un padome, kas ir vienlīdzīgā stāvoklī. Nav tā kā tas bija agrāk, ka padomi izlēma par lauksaimniecību un mēs uh, lēmām par citiem jautājumiem, tāpēc situācija ir mainījusies un mums ir nopietni jāapspriež, kā katra budžeta pozīcija, bet padomi šķiet vēl nav gatava vest sarunas ar mums. Līdz ir pagājušas 20, pagājusi 21 diena, un pēc tam ir tikai gatavi runāt par maksājumu apjomu, un tad uh, viņi teiks, nu, un tad pārējo jūs sadaliet, kā gribat. Uh, bet šī pieeja nav nopietna. To mēs esam piedzīvojuši jau divreiz. Uh, šī situācija atkārtojas, ka mēs uh, gandrīz paliekam bez budžeta. Un uh, tas šā es uzskatu, ka mums ir nepieciešama labāka darba metode, lai mēs varētu agrākā posmā jau pievērsties detaļu apspriešanai. Tādēļ man ir nepieciešams uh, specializēto komiteju atbalsts, lai es būtu labi sagatavota šim procesam par prioritātēm, par detaļām, lai es būtu informēta. un tās lietas, kas ir transporta komitejas kompetencē saskarā, saskaņā ar budžetu, plaši skars arī sarunas par 2014. gada budžetu. Paldies, Anna. Dirānas kundze šogad ir mūsu referenta par budžeta jautājumiem. Paldies, priekšsētāji kungs, paldies, dārgā Anna, par eh, šo pirmo prezentāciju. Tas tiesa, ka mēs esam tādā īpašā situācijā, jo mēs eh, strādāsim pie 2014. gada kalendāra, bet tajā pat laikā arī ir pilnīgi neskaidrība par daudzgadu finanšu schēmu un eh, par to, vai tiks uh, Uh, pieņemts uh, šis daudzgadu budžeta plāns. Es nezinu, kad tas notiks, nu, droši vien līdz gada beigām, kāds šī vienošanās izskatīsies, ja vienošana tiks panākta. Es domāju, ka mēs nevaram aizmirst, ka šāda vienošanās var arī nebūt. Uh, Eiropas parlamentā. Tādā gadījumā mēs nonāktu situācijā, kur mums ir 2013. gada griesti, bet nav 14. gada budžeta plāns. Es gribētu zināt, kā tu redz šo situāciju. Pirms mēs runājam par uh, tēmas prioritātēm un jautājumiem pēc būtības, tas mums savā starpā jāizdiskutē. Kā tu redzi tātad šo saikni starp 14. gada budžetu, daudzgad finanšu schēmu un citu starpā arī tātad kolēģi, kas strādā pie Connecting Europe Facility. Es domāju, ka situācija tiešām ir īpaša. Uh, pat kaut vai tikai no kalendāra viedokļa par to, kā strādāt. Pēc tam, protams, mēs varam runāt arī par satura aspektu, bet nu, tas ir, tās ir debats eh, mūsu vidū, ko, kādas ir mūsu transporta komitejas prioritātes 2014. Eh, gada budžetā. Paldies, eh, Rīgai, EPP vārdā. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es neatkārtošu to, kas jau izskanēja, bet tas tiesa, ka pirmais jautājums, kas ir aktuāls, uh, ir uh, Serankungs, kā dokumentu pamata viņš varēs strādāt. Esošā problēma ir tāda, ka mēs nezinām, uz kāda pamata Eiropas komisija nāks klajā ar 2014. gada budžeta priekšlikumu komisijai. Tas ir jādara, jo nav vienošanās par uh, daudzgad finanšu schēmu, pat ja bija arī uh, balsojums pagājušajā nedēļā, bet nu, parlaments izteica savu viedokli citādāk. Tad teorētiski komisija jānāk klajā ar priekšlikumu par 14. gada budžetu, balstoties uz savu priekšlikumu par daudzgada finanšu schēmu. Nu, tas liekas tā nedaudz sirreāli. Arī jāpatur prātā, ka. Tajā pat laikā mēs vēl varam atgriezties arī pie, ko, pie padomas priekšlikuma. Un eh, tad uh, vēl eh, varam nonākt pie situācijas, kur mēs vienkārši pieturamies pie 13. gada budžeta jautājums. Tātad kādu plānu komisija piedāvās referentam, lai viņš varētu strādāt, jo man nav nemazākās idejas, kas būs šis pamats. Līdz ar to mēs nezinām, uz kā dokumentu pamata arī tad mēs varēsim strādāt. Tad, nu, pēc tam, eh, lai kāds arī būtu šis piedāvātais pamats, kādas arī tad ir vispārīgās problēmas, kas mums ir aktuālas, Protams, tas eh, tā tad ir investīcijas jautājums šim Connecting Europe eh, instrumentam, arī eh, pārdomas priekšlikums mīnus 40% transporta jomā, tas ir ļoti slikti un vēl uzsver arī to, ka ja mēs tik ļoti samazinām kopējo summu, tam būs ietekme arī uz likumdošanas bāzi uz šo instrumentu. Mēs nevaram uzsākt uh, jaunas aktivitātes ar tik maziem resursiem. Es domāju, ka šeit būs jāvēršas pie padomes un jāpresa, kādi būs praktiskie secinājumi un vai padome var nākt klajā ar kādiem priekšlikumiem, grozījumiem, lai varētu uzlabot Connecting Europe instrumentu situāciju par ikgadējo transportu budžetu. Es vēlos uzsvērt šeit trīs lietas. Uh, Pirmkārt, vispārīgs jautājums ir par uh, maksājumiem, kas uh, nav atrisināts un kas būs ļoti aktuāls mums 2014. gada budžetā, jo šī bāze ļoti svarīga. Mēs runājam apmēram par 16 miljardiem, kas nav atrisināts, un arī mēs nezinām, kā šis maksājums tiks atrisināts un ko var šajā ziņā piedāvāt padome. Otra lieta ir tāda, ka ir arī vairāki jautājumi. Mm par eh, daudzgad finanšu schēmu, gan arī par mūsu ikgadējo budžeta eh, plānu, un tas arī mums rada problēmas. Tātad, kādi ir šie jautājumi? Kā teica Anna, aģentūras jautājums, protams, ir īpaši sarežģīts jo mēs varam nonākt pie tāda situācija, kur uh, mēs uh, iegūsim samazināt budžetu, kaut arī tajā pat laikā esam palielinājuši aģentūru uzdevumus un arī ir pieņemta pavisam konkrēta lēmuma par šo. Arī mūsu iepriekšējā uh, sasaukuma laikā un ceturtās pakotnes ietvaros ir arī priekšlikums par Eiropas dzelzceļa aģentūru. Uh, Un tas nozīmē arī, ka mēs ievērojam palielinam aģentūru resursus. Tātad ir vispārīga problēma pār aģentūrām, jo īpaši par dzelzceļa aģentūru, kur samazinās budžets, bet kā mēs varam nodrošināt nepieciešamos resursus, lai aģentūras varētu darīt savu darbu. Tad vēl viens jautājums, kas arī ir man īpaši svarīgs ir 20, 20, apvērsnes 20, 20. Jūs zināt, ka arī tur transporta un pētniecības jā, uh, sadaļa ir ļoti liela jo īpaši arī dzelzceļa transports ir aktuāls, mēs redzam, ka uh, budžeta priekšlikums pār apvārsni 2020, kas globāli tika samazināts, un arī tur bija īpaši specifiski veikt samazinājums tieši transporta jomā - mīnus pusotras miljārds eiro turpmākajiem daudzgad finanšu schēmai. Un tas ir ļoti satraucoši. Tad ir arī vispārīgs problēmas ikgadējā budžetā, un tas mūs arī nostādīs pretrunās ar vispārīgajām politikām. Īpaši šeit runāju pār vides mērķiem. Es neredzu vispār, kādā veidā mēs varēsim sasniegt šos vides mērķus, kas cits starpā tiek šeit saglabāti. Un arī uh, Suri komitejā ir ziņojums, un arī tur ir vispārīga vienošanās par to, ka uh, resursi arī samazinās. Tā tad ir ļoti daudz jautājumi, kuri ir aktuāli, bet ir divi lielie jautājumi. Proti, ka nav vispār atsauc uz šo budžetu ietvaru, un tas ir tiešām bezprecedenta gadījums, un vēlreiz uzdod jautājumu komisijai. Uz kāda pamatu komisija piedāvā 14. gada uh, budžetu un arī referentē šis jautājums, uz kādu pamet viņi strādās, un otrā lieta, jebkurā gadījumā, kā mēs uh, uh, pildīsim šos mērķus ar tik maz resursiem, un šeit ir jāpieņem mūsu atbildība, ir jāpasaka. Uh, ļoti skaidrs, kādiem mērķiem, nu, uh, kādiem mērķiem mēs atsakāmies, un lai padomi ir ļoti būtu atbildīgi par šo jautājumu. Lūk, priekšsēdētāji, tāds ir mans domas. Lielas paldies! Rubies kundze, lūdzu, es un devārdā. Gracias, prezidente. Bueno, puedo empezar. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs. Es, pie, es um, atsaukšu uz Rikēja kungas sacīto. Jautājums ir par to, kā mēs uh, varēsim izdarīt vairāk ar daudz mazāk resursiem, un kā teica arī jau kolēģi, un arī no budžeta komitejas kolēģi, jo acīm redzot, mēs šeit esam kopā, lai varētu specifiski runāt par budžetu, bet ir arī uh, citas papildus debats un arī par šīm problēmām, kas ir celtas uh, mūsu priekšā. Tad, tad kā mēs varam runāt par 14. gada prioritātēm, ja mums nav vispār šis finanšu ietvers uz, un bāzes, kā strādāt, ja mums nav šī finanšu bāzes, šī finanšu ietvera, tad, un ja nav vienošanās par uh, daudzgad finanšu schēmu, un mums ir. Uh, Tad 14. gadā tā atšķirība būs apmēram 10 miljārdi eiro, un to mēs neatradīsim nec reģionu fondos, nec arī lauksaimniecības politikā, bet līnijās, kas uz, attiec uz mums, Connecting Europe, apārsnes 2020, kā teica Rikai kungs, arī mūsu komiteja apārsnes 2020 ir ļoti svarīgs. Protams, mēs varam konkrēti atrunāt prioritātes, bet ja mēs nezinām, kāda nav tiks paredzēta, kā tad mēs varam strādāt. Jo Mēs e, nevaram veikt tādus lineārus griezumus, samazinājumus. Varbūt dažreiz mēs jā, vēlamies pārredzēt tādā vai tādā pozīcijā naudu 21 miljārdu samazinājumi, kas attiecas uz šiem starp savienojumiem, un tad vēlreiz būs jāpārdomā, kā šie resursi tiks pārdalīti, un par to būs jādiskutē vispirms par globālo summu, par to parlaments jau ir izteicis savu nodokli, eh, savu viedokli, surkomtais ziņojumu ietvaros, un tad arī būs jāvienojas par globālo summu, un tad, kad mēs zināsim, kāda būs šī summa, kā tad mēs pārdalīsim šo samazinājumu. Tas nevar būt lineāri, un komisijai būs jānorāda, kādas ir komisijai prioritātes - enerģija, transports, telekomunikācijas, Connecting Europe, bet ir arī vēl citas programmas, uz kurām tas atstās tieši ieteikumi. Un tad, protams, ir arī jautājums par maksājumiem 16 eh, miljārdim jau mēs kuro gadu strādājam ar šo deficītu, un mēs nezinām, kā atrisināt šo problēmu šogad, nedz nākamgad. Es, mēs nedomājam, kā padomu mainīs savu stratēģiju, un kā to teica arī Jensens kundze, gadu esam strādājuši pie prioritātēm, pie dokumentiem un tam līdzīgi, bet nu, nu vienīgā lieta, par ko mēs šeit vedam sarunas, ir skaidrs. Tā ir sarkanā līnija padomei, un tāpat laikā parlamentam ne, neizdodas ietekmēt padomi secinājumus. Tātad 2012. gadu sākām ar 16 miljārdu deficītu. Es ceru, ka rītdien trialogā mēs varēsim vismaz noteikt darba pamatu un noteikt vairākas sanāksmes un panākt arī vienošanos, uz kuras bāzes varam strādāt, jo mēs jau varam, par kādā prioritātā mēs varam runāt, jo nav naudas. Tam nav jēgas par to runāt, tad ir jāspēj par to visu samaksāt. Pretējā gadījumā tiks palielināts, tiks palielināts deficīts pagājušajā nedēļā plenāra sēdē, kad mēs diskutējām par šo jautājumu. Jēdziens, kas un vārds, kas tika izmantots, bija šī pārliecība. Mēs nezinām, uz, vai neskaidrība, pareizāk sakot, mēs nezinām, kādiem skaitļiem mēs varam operēt. Mēs te eh, diskutējam tādā tukšā, tukšumā, kur eh, netiek pieņem nekādi konkrēti skaitļi. Paldies! Jā, Mēs, Nerskundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti priecājos, ka Anna Jensena gatavo šo ziņojumu, jo viņa ļoti labi pārzina arī transporta jomu. Ir eh, skaidrs, ka eh, šis, šī gada budžeta sagatavošana ir ļoti sarežģīta. Ir jāatcerās, ka bieži vien šeit ir runa par ļoti daudziem un dažādiem cipariem. Mēs īsti nezinām, kāda būs eh, daudzgadu finanšu schēma. Es domāju, ka ir pilnīgi pareizi, ka uh, Mums ir eh, jāatcerās, ka šie samazinājumi Krievijas padome ir neakceptējami, tieši tāpēc mums ir jāgatavo daudz labāki plāni. Un, protams, ka šajā plānā mums arī ir jāatrisina dažādas problēmas, un tas noteikti ietekmēs arī nākamā daudzgada finanšu schēmu līdz 2020. gadam. Ir eh, skaidrs, ka. Uh, attiecībā uz transporta facility parlaments diemžēl nav paveicis labu darbu. Ir skaidrs, ka Connecting Europe Facility ir priekšlikums, kas nāk kopā ar vadlīnijām, un mēs visi teicām, ka tas ir labs priekšlikums, ka tas ir virzīts uz nākotni. Tagad, ja runa par transportu, tad attiecībā uz nākotni mēs neko daudz neredzam. Mēs neredzam, kādas ir mūsu iespējas Dominiks Rikē ļoti pareizi norādīja arī uz 2020 stratēģiju. Arī šeit ir ļoti daudz dažādu nākotnes priekšlikumu, eh, kas mums rada daudz problēmu, nemaz nepieminot šeit aģentūras. Tas attiecas gan uz daudzgadu finanšu schēmu, gan arī uz nākamā gada budžetu. Mums par to visu ir jārunā, mums ir jāsaprot, kas ir paveicams un kas nē transporta jomā. Jebkurā gadījumā liels paldies jums par paveikto un liels paldies arī par budžeta komitejas darbu. Ir skaidrs, ka kolēģi šajā komitejā domā arī par transportu. Zīles kungs. Kungs, vispirms es gribētu pilnīgi pievienoties Gesīnas tikko teiktajam par to, ka mēs priecājamies, ka Anne ir ziņotājs 14. gada budžetam, ziņot viņas lielo pieredzi gan budžetā, gan arī šeit transporta komitejā. Uh, Uh, bet uh, vispirms par šo te neziņu. Manuprāt, tā neziņa par griestiem uh, ir samērā skaidra manā izpratnē, jo padomas lēmums no Eiropas parlamenta pagājušajā nedēļā pieņemtās rezolūcijas par apjomiem īpaši nenorādīja šo pretestību. Mums bija Eiropas parlamenta pagājušajā nedēļas rezolūcijā iebildumi un mūsu pozīcija bija nepārprotama sarunās ar padomi par par uh, elastības vairākiem pasākumiem. Septiņu gadu budžetā netik daudz par šiem griestiem, cik man ir zināms. Un uh, līdz ar to es domāju, ka Eiropas komisija nākot 14. gada budžeta priekšlikumu acīm redzot ir jārevidē uh, varbūt tās savi plāni, jo šie plāni, kas bija paredzēti arī transporta jomā, ir droši vien jākorīdē. Uh, jo tik daudz naudas nav, kā bija paredzēts, ieskaitot arī, protams, Connecting Europe Facility budžeta apjoms. Bet arī tur padomas lēmumā ir diezgan precīzas lietas ierakstītas par katru sadaļu transports, enerģētika, platjoslas internets. Ja mēs nevienojamies ar parlamentu pusi, ar padomu par kaut ko būtisku citu, tad arī uz tā pamata, manuprāt, var izdarīt uh, eh, konkrētas korekcijas Eiropas komisijas priekšlikumu, ar ko jūs kā parlamentā ziņotāji varētu strādāt tālāk. Uh, Un mums savukārt, es domāju, ir jāsaprot to, ka mēs paši iekļāvām samērā daudz projekts kartēs, gan Connecting Europe Facility ziņojumā, gan arī TNT vadlīnijās, klāt pie tā, kas jau bija komisijas priekšlikumā. Līdz ar to mēs rēķinājāmies ar pavisam neiespējamu budžetu nākošajos gados, ieskaitot arī 14. gadu transporta jomā. Uh, Tā kā mums, manuprāt, ir jābūt uh, saprātīgiem, ka ne visi šie projekti tiks, tiks realizēti. Cita lieta, es neesmu pārliecināts, vai mums vajadzētu pārskatīt šo projektu sarakstu vai atstāt dalību valstu iespējās līdzfinansēt lielāko daļu no šiem lielajiem transporta projektiem. Jo skaidrs, ka šis līdzfinansējums lielākā daļa nāk no nacionālās uh, puses, nevis no Eiropas Savienības puses, ar vienu izņēmumu, ar kohēzijas naudu transporta projektos Connecting Europe Facility, kas, manuprāt, padomēji izdevās ļoti pozitīvi, ka šī sadaļa tur palika, kas ļauj šīm kohēzijas valstīm uh, tomēr ar lielākām iespējām īstenot šos lielā mēroga transporta projektus, kas, manuprāt, arī mūsu komiteja būtu jāatstāj kā pamat, uh, viens no pamatmērķiem. Uh, par aģentūrām runājot, man gan šķiet, ka uh, ļoti labi pieeja tas, kas nāca 4. dzelzceļa paketes kontekstā, kad komisārs Kalas arī um, faktiski minēja šo te, kad pats tirgus šajā gadījumā dzelzceļa uzņēmumi, kas certificēs šos vagonus, īstenībā maksās aģentūrai par šo pakalpojumu kas, manuprāt, ir tas virziens, kādā veidā mēs budžetos kopumā varētu atslogot aģentūru budžetu no nodokļu maksātāju sadaļas uz to, kurš, uz kuru attiec šīs aģentūras kompetence, arvien vairāk iesaistās šīs maksājumos, kas ir līdzīgi regulātoru sistēmās mūsu pašu dalību valstīs. Manuprāt, pašam biznesam uh, vajadzētu sekt uh, lielu daļu no, no, no, no uh, aģentūra budžetiem nākotnē, un, un tas, manuprāt, ir pareizs virziens. Paldies! Mr. Grošs. Grošs kungs. Jā, liels paldies, pavisam īsi priekšsēdētāji. Es arī vispirms vēlētos eh, pateikties eh, par to, kas tika minēts. Es uzskatu, ka eh, budžets Jensenas kundzes rokās ir ļoti labās rokās, bet es nevēlētos teikt, ka padomē arī ir tikpat labas rokas. Es domāju, ka mums vajadzētu tieši tāpēc ļoti labi darboties. Es domāju, ka parlamentam nevajadzētu šeit izdarīt samazinājumus. Atcerēsimies, ka pagājušā nedēļā mēs eh, jau nolēmām, ka neesam viensprātis ar padomi. Tieši tāpēc nebūtu labi tagad atkāpties. Tas ir galvenais izējas punkts. Bet, eh, protams, mums ir jāuzdod arī ļoti svarīgi jautājumi komisijai ir jāskatās, kā komisija rīkosies. Es domāju, ka komisija nesakos padomē, bet gan e, skatīsies uz savu sākotnējo priekšlikumu. Tas ir pamats turpmākajam darbam. Tas, ko tika, tikko pieminēja Dominiks par maksājuma apropriācijām, es domāju, ka mēs varam noteikti riskēt ar to, ka tiks ierosinātas lietas tiesā, ja mēs tagad kaut ko apsolīsim un nākamajos gados E, šo solījumu netiks pildīti, netiks nodrošināti maksājumi. Mūsu e, jomā jau ir pirmie parādi šie 16 miljārdi eiro. Šeit mums ir vajadzīgas skaidras atbildes. Uh, Galu galā budžetā mums ir iekļauti e, zinām maksājumi, bet mums ir jāsaprot, vai tie ir paredzēti nākamajiem maksājumiem, vai arī ar to mēs seksim pagājušā gada parādus. Es domāju, ka Eiropā ir uh, Nevis vajadzīgi labi politiķi, bet gan labi psihiatri. Ir skaidrs, ka valstis ir izvirzījušas priekšlikumus attiecībās Connecting Europe Facility, ir izvirzījušas arī daudzus citus priekšlikumus, proti noteikušas, ka dzelzceļa aģentūrā ir vajadzīgas lielākas pilnvaras, bet vienlaicīgi netiek nodrošināti vajadzīgie līdzekļi. Tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uzlikt uh, vajadzīgos akcentus. Vajadzētu atkārdināt, ka šeit pastāv milzīgas pretrunas starp to, ko mēs vēlamies, ko mēs gaidam no Eiropas, un starp to, kas tiek nodrošināts. Nu, varbūt tā pavērši izsakoties, mēs šeit saņemam 1%, bet kas tad notiks ar 99%, kas ir viņiem? Es domāju, ka mums ir jāpilda budžets, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi līdzekļi. Ir skaidrs, ka uh, Mēs eh, tagad neesam izpildījuši vajadzīgos mājas darbus, ko padomi sagaida. Ir skaidrs, ka mums ir jāņem vērā pašreizējā realitāte, ir jāskatās uz komisijas priekšlikumu. Ir jāgaida, ir jāsagaida no padomes, lai tā izpildītu savus solījumus. Tā, tā tas attiecas arī uz visām jomām, arī uz transportu. Savādāk mums būs jāsvītro vairāki projekti. Es uh, noteikti priecāšos par šīm sarunām ar padomi, jo tad es jautāšu katrai valstī, kurus projektus tā vēlas svītrot. Jebkurā gadījumā es domāju, ka šīs diskusijas ir ļoti vērtīgas, jo tās ir realistiskas diskusijas. Krāmerkungs, tūlīt uzklausīsim Mihēla viedokli. Uh, Jā, liels paldies. Protams, es arī esmu priecīga, ka Jensen, priecīgs, ka Jensens kundze ir ieradusies uz, eh, uz transporta komiteju, un, protams, ka viņas rokās šis ziņojums ir uh, pareizajā vietā. Jebkurā gadījumā ir uh, pilnīgi vienalga, cik daudz mēs saņemsim, cik daudz mēs svītrosim, bet viens ir skaidrs, nec padomi, nec komisija, nec parlaments nevarēs uh, izpildīt visus projektus. Tas attiecas uz uh, um, visām valstīm. Um, Vācija arī ir sastādījusi veselu tādu vēlēšanu sarakstu, ir um, pieminējusi 57 projektus, kamēr uh, budžetā ir tikai 5 miljardi eiro. Atcerēsimies uz to, kas notika iepriekšējā periodā. Eiropas parlaments vēlējās saņemt 20 miljardus transeiropas tīkliem. Saņēmām tikai 8 miljardus, nu tādu vienu trešdaļu. Vai kāds projekts ir ticis svītrots? Nē. Tagad uh, Connecting Europe Facility. Uh, šiet, šeit ir uh, svītrota viena trešā daļa. Vai kāds projekts ir svītrots? Nē, mēs dzirdam tikai uh, jauni projekti tiek pieteikti. Šādā veidā mēs neko neatrisināsim. Mums ir jāatcerās par to, kur mēs varētu svītrot. Te ir runa par Študgārti, bet, protams, ne par uh, stacijām. Es domāju, ka mums ir jādomā par šo posmu Študgarte Ulma, tāpat arī koridors Parīze Bratislava. Tas ir ļoti svarīgi. Eh, Štūtkartē izkāpj un iekāpj pa 50% pasažieru. Liela daļa brauc tālāk, bet ļoti būtiski tas ir kravas transportam. Un šis kravas transports nav iespējams, tāpēc, ka šis vecais posms no Štutgartes līdz Ulmai ir ļoti stāvs. Eh, Šī jaunā līnija maksā 3 miljārdus eiro. Uh, līdzfinansējums no Eiropas 12 eh, līdz 14 procenti. Uzdod sev jautājumu, kā tad izskatīsies šī jaunā līnija. Mm, šis posms ir ļoti stāvs, kā jau es pieminēju. Man paziņoja, ka šī jaunā līnija par 3 miljardiem eiro ir vēl stāvāka nekā vecā. Tātad eh, arī šeit radīsies problēma, problēmas kravas transportam. Uh, izklausās, ka viss ir pilnīgi muļķi. Cenšas šeit paredzēt līdzfinansējumu ar eh, vairāki miljārdi eiro, un ja mēs paskatāmies uz šiem savienojumiem no Berlīnas uz Šeicinu, uz Rotslavu, tad šeit nevar atrast naudu. Un arī uz otras puses, no Štotgartes uz Cīrihi, uz Prēgenci, uz Austriju, uh, Mm, vai arī uz Freiburgu un uz Kolmāru, arī šeit nav vajadzīgo līdzekļu. Ja tāda ir šī politika, tad es varu šeit izturēties pilnīgi ciniski. Man ir pilnīgi vienalga, cik daudz naudas mēs saņemsim un kas tiks svītrots. Mēs varam būt apmierināti, jo ir skaidrs, ka pat pēc mūsu nāves nekas tāds pat nebūs vēl gatavs. Thank you, Michael. And can you... Paldies, Mihail. Vai jūs varētu atbildēt? Es atstāšu to šīs komitejas ziņā izlēmt, kurš uh, projekts ir prioritārs un kurš nav. Protams, uh, ir tiesa, ja palūkojamies uz summu, kas bija no 2007. līdz 2013. gadām piešķirts un uh, summas Connecting Europe instrumentam ir ierosināts, šeit tomēr ir liels uh, pieaugums, varbūt netik liels kā komisijas ierosinātais, bet tomēr liels pieaugums. Tas nozīmē, ka mums ir jāizlēmi, vai mēs vēlamies īstenot visus projektus un katram no tiem piešķirt mazāk finansējumu, vai arī ir varbūt jāizmanto jauni finansiāli instrumenti. Bet uh, Es uh, baidītos tomēr, baidījos, ka padome uh, vairāk samazinās finansēm Connecting Europe instrumentam. Viņi tomēr saglabāja diezgan lielu pieaugumu. Bet ja mēs paskatāmies uz uh, budžeta citām uh, daļām, piemēram, uh, zinātnu un pētniecība, kā to norādīja Rikē kungs, padome uzskata, ka ir jābūt eh, ja, eh, reālam pieaugumam salīdzinot ar 2013. gada līmeni. Bet, ja mēs paskatāmies uz skaitļiem, tad eh, šis pieaugums laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam ir mazāk nekā 5%. Tas tiešām ir liels sasniegums. Tad jau nu, mēs varēsim daudz ko izpētīt. Uh, Tālāk uh, runājot par 2007.13. gadu uh, finansējums zinātnē bija pieaudzis par 70%, uh, bet tagad šīs, šis finansējums praktiski nemainīsies. Līdz ar to tā, šī situācija ir negatīva, situācija ir negatīva arī aģentūrām, jo uh, kategorijā 1A ir maz manevrēšanas iespēja, ja mēs nepanāksim lielāku elastību vai lielāku finansējumu šai jomā. Un šeit ir runa tikai par 13% no budžeta. Jautājums, jūs jautājat, Izabela, ko komisija darīs un citi kolēģi arī jautāja, un komisija katreiz dod atšķirīgu atbildi, kad mēs šo jautājumu uzdodam. Mēs uh, lūdzam komisijai uh, mūs informēt par jaunu priekšlikumu daudzgad finanšu schēmai. Un uh, šis priekšlikums bija pamatīgi izstrādāts, un pat ja padome ir devusi vadlīnijas sarunām, nav panākta vienošanās. Tātad tas ir izējas punkts sarunu sākšanai. Visbeidzot, komisijas budžeta ģenerāldirektorāts mums ir paziņojis, ka Uh, maija vidū vai beigās, tas ir vēlāk nekā sākotnēji bija domāts, tad, tad klajā ar priekšlikumu, ņemot vērā padomes uh, prasības. Un mēs, protams, varam ieteikt komisijai pieturēties pie viņu pašu sākotnējā priekšlikuma, bet mēs nevaram viņiem neko pavēlēt. Ja komisija nevēlas, tā to nedarīs. Bet um, uh, Tā redzēsim, kas notiks. Mēs ierosinājām stingri pieturēties pie sākotnējā komisijas priekšlikuma. Bet eh, mūsu, jūsu komitejas nostāja būs ļoti svarīga sarunās gan par daudzgadu finanšu schēmu, gan par nākamā gada budžetu. Uh, jo tiešām uh, būs uh, ļoti svarīgi, kādu jūs nostāju ieņemsiet. Un ja mēs līdz gada beigām nevienosimies par 2000, par daudzgad finanšu schēmu, un ja būs saglabāti 2013. gada griesti, tad kategorijā 1A zinātnei un Connecting Europe būs pieejams mazāk līdzekļu. Pirmajā gadā šī ietekme nebūs tik liela, bet uh, turpmākajos gados tiešām uh, šī ietekme būs jūtama. Uh, ne tik daudz kā lauksaimniecības vai reģionālo fondu jomā. Bet es domāju, ka šai komitejai jāpatur prātā pat tādu ja finansējums Connecting Europe instrumentam tika samazināts, un jādomā arī, vai mēs nevaram tomēr panākt lielāku finansējumu, tad jāizlēma, kas mums nebūtu jādara, un Krāmerkungam ir daudz ierosinājumu šai ziņā, tad tomēr mums ir jādomā par to, kā šos līdzekļus pēc iespējas uh, efektīvi izmantot un mm, gūt lielu pievienoto vērtību. Uh, Esmu gatava sadarboties ar jums pilnībā mūsu turpmākā darbā. Un vēl pēdējais komentārs. Gribu teikt, ka šī komiteja ir aktīvi iesaistījusies pilotu projektu apstiprināšanā transporta politikas jomā un uh, maijā, jūnijā mums jau jānāk klajā ar idejām. Paldies, Anna, par uh, tavu prezentāciju, par atbildēm uz deputātu jautājumiem. Es piekrītu uh, Gezīnai Maisnerei ka šis nav īstai, nav tāds labvēlīgs brīdis uh, budžeta referentiem, bet tomēr ir svarīgi, ka mums ir ļoti labi cilvēki, kas uzņemas šos pienākumus, un mēs uh, transporta komitejā esam apmierināti ar mūsu uh, ēnu referentu darbu, ar Dirānas kundzes darbu, un mēs sekosim uzmanīgi uh, šīm darbām pie budžeta budžeta jautājumiem, un mēs arī no iepriekšējās pieredzes zinām, ka jūs labi saprotat transporta jautājumus, jūs mūs atbalstāt. Liels uh, paldies, ka atnācāt pie mums uz šo sanāksmi un uh, turpināsim sadarbību turpmāko nedēļu laikā. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir Eiropas Savienības ārējā aviācijas politika Eh, tas ir Marinesku kunga ziņojums, bet to mums prezentēs Groša kungs, jo Marinesku kunga nav klāt. Diemžēl Marinesku kungs šodien nevarēja ierasties. Un viņš mani lūdza pavisam īsi jūs iepazīstināt ar viņu ziņojumu. Viņš eh, ļoti augsts novērtē to, ka, protams, aviācijas eh, sektors Eiropā uh, ir ļoti svarīgs, un te ir runa par apmēram 350 miljardiem eiro, 365 miljardiem eiro Eiropas IKP, un tāpat tiek nodrošināts 5,1 miljonus darba vietu. Ir skaidrs, ka kapacitāte aviācijas nozare ir jāpalielina. Nedrīkstam arī aizmirst, ka drošība ir būtiska un ir jā, jā, jārespektē arī vides aspekti. Uh, Ja runa par starptautisko sadarbību, tad eh, šajā jomā uh, ir eh, jāpievēršas lielākā prioritāte, tāpēc, ka aviācija bez starptautiskajiem aspektiem, protams, nevar tikt nodrošināta. Šeit, protams, ir jāatcerās arī par EDS e procedūru. Tas ir ļoti labs piemērs. Tieši tāpēc viņš arī uh, vēlētos eh, ņemt vērā ne tikai jau pastāvošos eh, starptautiskos nolīgumus, bet arī pievērst uzmanību tam, lai uh, tiktu noslēgt nolīgumi arī ar citām valstīm. Tāpat ir jāņem vērā, vērā arī globālie aspekti. Mums ir, protams, jādomā arī par Eiropas standartu uh, izplatīšanu visā pasaulē. Uh, Ir skaidrs, ka arī vienotās Eiropas uh, debesis, vienotā Eiropas gaisa telpa ir ļoti būtiska Eiropas Savienībā. Tas nodrošinās ticamību mūsu iniciatīvām. Mēs vēlamies uh, izmantot gaisa telpu optimāli, tā lai uh, tas radītu pozitīvu ieteikumu uz vidi un uz drošību. Un arī ir jānodrošina pozitīva ietekme uz kapacitāti. Tas e, Eiropā ir galvenais mērķis. Eiropa vēlas, e, lai šie mērķi tiktu panākti, un bieži vien 27 valstu atšķirīgais viedoklis neļauj nodrošināt pievienoto vērtību, ko varētu dot e, Eiropa. Pēdējais aspekts, ko viņš vēlētos pieminēt, ir skaidrs, ka mums ir jāsadarbojās un ir jāatcerās, ka varbūt eh, arī starptautisko organizāciju uh, lokā, starptautiskās civilās aviācijas organizācijām mums vajadzētu runāt vienā balsī, nevis 27 atsevišķās valstīs. Mums ir jādomā arī par to, kā šos visus teorētiskos aspektus varētu ieviest praksē. No savas puses es vēlētos pieminēt, ka no ekonomiskā viedokļa aviācijas nozare Eiropā uh, šķiet uh, uh, ir ļoti atšķirīga, ļoti sadrumstalota. Dažās reģionos uh, tā ir ļoti attīstīta, kamēr citos mazāk. Mūsu iekšējās diskusijās mums vajadzētu apspriest to, kā rīt um, mēs varēsim apvienot uh, dažādas transporta nozares, kur mēs varēsim nodrošināt eh, priekšroku aviācijai. Mums ir jādomā, kā stiprināt Eiropu ne tikai ekonomiskā ziņā, bet arī daudzos citos mums būtiskos jautājumos. Tātad eh, tas bija mans izklāsts par Marinesku kunga ziņojumu, tas, ko viņš vēlējās saviem kolēģiem norādīt attiecībā šo jautājumu. Liels paldies Groša kungam. Tagad pirmais eh, sociāldemokrātu vārdā izteiksies Alkadrāvī kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos atvainoties mūsu ānu referenta vārdā. Viņš tiemžēl nevarēja mums šodien piebiedroties. Es eh, tad izteikšos Laifrīda vārdā. Bet, protams, es vēlētos pateikties Marinesko kungam par viņa ziņojuma projektu. Vairāki svarīgi punkti šeit jau ir pieminēti. Iespējams, dažas punktus mēs varētu izskatīt padziļinātāk. Kā grupā arī mēs vēlētos šeit pievienot eh, dažus jaunus elementus. Piemēram, mēs varētu pieminēt mm, aviācijas pasažieru tiesības. Iespējams, ka esam izveidojuši vienu no labākajām sistēmām pasaulē. Uh, Mums vajadzētu atcerēties arī par ekonomiskajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras Eiropas Savienība, piemēram, smagā konkurence ar tuvo austrumu nu, uzņēmumiem, ieņem vērā subsīdijas, ko šie uzņēmumi saņem. Tāpat arī konkurence visā pasaulē. Tāpat arī ir jādomā par iekšējo konkurenci Eiropā, kas eh, pavājina Eiropas ārējās pozīcijas, piemēram, cenu konkurence, lētot mm, cenu avio kompānijas. Dažkārt ir jāsaskaras arī ar negodīgu praksi sociālajā jomā, tāpat arī vides standārti, subsīdijas reģionālajām lidostām un tā tālāk. Tāpat arī mums būtu jādomā par to, ka pašreizā Eiropas komisija nevienmēr efektīvi ir meklējusi stratēģijas un nav ieteikusi idejas, kā realizēt šīs problēmas. Mēs tikko runājām par lidostu paketi, tāpēc es neatkārtošos. Mēs pieminējām arī um, ETS emisiju tirdzniecības schēmu. Mēs visi ceram, ka Starptautiskās civilās aviācijas organizācija radīs vajadzīgos risinājumus. Tāpat arī mēs uzskatām, ka likumdošanas rezolūcija par drošības maksām, kas tika pieņemta ar 96% vairākumu 2010. gadā maijā, vēl ar vien tiek bloķēta padomē. Tāpat arī mums vajadzētu runāt par uh, regulātoru konverģenci, un jo īpaši ar trešiem valstīm. Tad, kad tiek atvērti jauni tirgi, tad tas ir jādara godīgā veidā, un tieši tāpēc eh, šī konverģence ir viens no principiem, kas noteikti būtu jāizskata. Pēdējais iespējamais eh, tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un ASV arī um, ietekmēs aviācijas nozari. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums kā transporta komitejai vajadzētu pievērsties šim būtiskajam jautājumam. Lielas paldies! Thank you, Mr. Alkadravi. Paldies, Alkadravi kungs, kurš uh, pārstāvēja Laifrīdu kungu ļoti veiksmīgi tagad. Nākotā runātāja. Es runāju Filibanjana vārdā, kurš ir iesprūdis apvienotajā karalistē. Viņš man lūdza vispirms pateikties referentam par darbu pie šī ziņojuma, un viņš saka, varam piekrist daudziem jautājumiem, attiec, tīpaši attiecībā uz Eiropas vienoto gaistāpu un sēsaru īstenošanu šī situācija, ka Eiropas vienotā gaisa telpa ne, ir neattīstās tālāk, ka mēs esam šai procesā iestrēguši, ir uh, par to jāpauž nožēla. Uh, nolīgumos uh, ar trešajām valstīm ir uh, nepieciešami bilaterāli līgumi, bet tie nenodrošina reālus ekonomiskus ieguvumus un reāls iespējas Eiropas aviolīnijām. Varbūt komisija varētu šo jautājumu komentēt. Uh, infrastruktūras izveidu lielākajās uh, lidostās. Šeit dalību valstīm būtu jārīkojas novatoriskāk, izmantojot lidostu kapacitāti. Jāveido specializētas un sekundāras uh, par, uh, centra mezglu lidostas, un to es gribēju teikt Banjankunga vārdā. Paldies, Meisters, Meisters kundze, Fosters kundze, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji, pateicos referentam, kura gan nav zālē, bet vienalga paldies viņam. Es uzskatu, ka Marinesko kungs ir sagatavojis diezgan visaptverošu ziņojumu. Uh, Eh, kā viņš pareizi norāda, par šo jautājumu runājam jau vismaz desmit gadus. Eh, ir noslēgta virknē eh, pakāpojumu sniegšanas līgumu. Ir atsevišķas svarīgas valstis, kur mums būtu būtu jāpanāk lielāks progress, tas būtu mūsu interesēs. Es pilnībā atbalstu referentu pieeju. Es domāju, ka mums būtu jāiekļauj arī Brazīlija. Nezinu, kas īsti tur notiek, bet domāju, ka komisija man piekritīs par Brazīliju. Runājot par vispārējo pieeju, es arī ļoti to atbalstu, kā referenti par uh, Eiropas vienoto gaisa telpu. Mēs tiešām to pieminām un tāpat Cezar pieminām, cik bieži vien varām izdā, izdarām spiedienu uz komisiju un dalību valstīm un Maisners kundzei taisnība ka šī situācija ar dalību valstīm un centrālām lidostām ir nepieņemama un jāizdara lielāks spiediens, tā skaitā uh, uz apvienoto karalisti īriju un Ziemeļu Skandināviju un jāpanāk virzība uz priekšu. Tālāk runājot par tulkojumu angļu valodā, šeit ir dažas kļūdas pāris rindkopās, bet tas nu nav nekas īpaši svarīgs, bet vēlējos pievērst jūsu uzmanību. Tālāk par tirgus atvēršanu. Ir tiesa, šeit ir norādīti svarīgi punkti attiecībā uz tuvējiem austrumiem, Dienvidu Ameriku un Dienvidu Austrumu Āziju. Ir tādas vietas, kur lidostu kapacitāte netiek ierobežot. Tas mums ir jāatzīst. Mēs Eiropā nekādas īpaši labvēlīgus noteikumus neradām, bet Mums ir jāatzīst, ka pasaule attīstās, ka tirgus paplašinās noteiktās pasaules malās, un mums ir jārīkojas pareizi un jānodrošina godīgi konkurences noteikumi un iespējas darboties pasaules mērogā. Uh, Un uh, runājot par nākotnē paredzētiem pasākumiem, arī šeit ir runa par svarīgām lietām, piemēram, par cenu noteikšanu un to, ka trešo valstu aviolīnijas var saņemt subsīdijas. To, šo situāciju mēs nevaram ietekmēt. Mūsu politika ir tāda, ka avio pārvadātāji netiek subsidēti. Un uh, Mēs cenšamies nodrošināt godīgu konkurenci Eiropas Savienības iekšienē, bet nevienmēr varam ietekmēt trešo valstu rīcību. Saīts pieminēja ETS, bet parūko, palūkojoties uz 32. punktu, šeit ir runa par IKO un tirgus pasākumiem. Uh, es tomēr palieku optimisti, varbūt vajadzētu šos jautājumus precīzāk norādīt, pateicot uh, Marinesku kungam, un viņš var rēķināties ar mūsu atbalstu Lichtenbergers kundze. Lielas paldies par ziņojumu! Dažas lietas, uh, kas uh, šeit ir parādījušās, es gribētu mazliet pastiprināt un arī varbūt papildināt. Uh, Es domāju, ka mums ir jāņem vērā situācija attiecībā uz eh, Amerikas Savienotajām valstīm, un šeit emisiju tirdzniecības schēma noteikti ir prioritārā. Tām vajadzētu parādīties arī šajā ziņojumā, kā mēs eh, vēlamies rīkoties attiecībā uz šo jautājumu, un, protams, ir jādomā arī par globālo kontekstu. Es domāju, ka bez ETS mums ir jādomā arī par troksni. Uh, kvalitātes standarti ir atšķirīgi attiecībā uz dažādiem um, līd, līdaparātiem gan Eiropā, gan arī um, citās pasaules valstīs. Es domāju, ka ņemot vērā zinātniskos sasniegumus, mums um, vajadzētu ne tikai domāt par CO2 un par slāpekļu oksīdiem, uh, bet mums vajadzētu pievērst uzmanību arī šim ignorētajam jautājumam par uh, emisijām um, augstākajos gaisa slāņos. Mums ir jādomā par sekām, kas varētu rasties uh, pieņemoties spēkā aviācijai. Arī šis jautājums ir jārisina starptautiskā līmenī, jo galu galā aviācija eh, nenotiek tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Es eh, piekrītu arī saviem kolēģiem no sociāldemokrātiem, kas pieminēja pasažieru tiesības. Arī šīs jautājums ir jāizvirza kā prioritāte. Kāpēc? Es domāju, ka Eiropas modelis eh, pasažieru tiesību jautājumā ir labs, un to iespējams vajadzētu um, izvirzīt kā uh, labu visai pasaulē. Mums ir uh, jāmēģina pacelt šie jautājumi augstākā līmenī. Mums vajadzētu par to runāt uh, jau tagad ātrāk. Nevajadzētu būt tā, ka par šādiem jautājumiem spriež tikai pēc kādas milzīgas liels mega katastrofas. Mēs nedrīkstētu pamazināt eh, pasažieru tiesības Eiropā. Tieši tāpēc eh, startautiskie nolīgumi noteikti būtu jāskat arī šajā kontekstā. Vienotā gaisa telpā, vienotās debesis, tam es piekrītu. Es domāju, ka mums pašlaik ir tikai daži gaisa bloki, kas eh, funkcionē tā pa pusēji un vēl ar vien trūkst vienošanās, trūkst vajadzīgās politiskās gripas, gribas. Es domāju, ka komisijai vajadzētu, ai, komisijai vajadzētu aicināt eh, strādāt pie šiem jautājumiem. Tas, ka tiek mazliet eh, pastiprināta sadarbība, nenozīmē, ka kaut kas uzreiz ļoti izmainās valsts subsīdiju temats. Tas ir kritisks jautājums. Mēs nedrīkstētu aizmirst, ka ir um, uzsāktas vairākas pārkāpuma procedūras Eiropā, kur um, valstis ir um, subsidējušas lidostas. Tāpat arī ir jāatcerās par to, vai uh, aviācijā kaut kur neslēpjas arī citas uh, aizliegtas subsīdijas. Rikē kungs. Paldies, priekšsādātāji kungs. Pateicos arī Marinesku kungām par šo ziņojumu. Es jums uh, pastāstīšu tādu nelielu stāstiņu par trim personāžiem. Ir trīs uh, ruksīši. Uh, Vienam bija salmu maiņa, vienam uh, zaru būdiņa un trešam uh, bija mūra māja. Tātad uh, šie uh, ruksīši ir uh, tātad Eiropas uh, aviācijas industrija, kas uh, ir uh, tātad tas ir tas uh, ruksīts, kam ir uh, mūra mājiņa. Otrais ruksītis ir uh, aviācijas uzņēmumi, kas darbojas Eiropas Savienībā, kam, uh, kur notiek reorganizācija, koncentrācija, uzņēmumi bankrotē, uh, rodas uh, deficīts, bet uh, viss pārorganizējas un tāpat arī šeit ieskaitāmas lidostas, kas tiek reorganizētas. Tātad šim ruksītim ir uh, zāru būdiņa, un trešajam ruksītim ir salmu būdiņa, un absolūti viņš nespēja sevi aizsargāt. Runa ir par Eiropas gaisa telpas struktūru struktūras izveidošanu. Šeit situācija ir katastrofāla, jo dalībvalsts nespēja vienoties par Eiropas vienotās gaisa telpas izveidi. Situācija SESAR uh, jomā ir katastrofāla un sadarbspējas jomā arī šī situācija ir katastrofāla. Un otrā joma šeit ir Eh, reglamentācija Eiropas līmenī, definīcijas, ko mēs šeit izstrādājam attiecībā uz virkni jautājumu, tātad runājot par vides jautājumiem, sociāliem jautājumiem, pasažieru tiesību jautājumiem. Uh, Runātāji iepriekš jau šos jautājumus pieminēja. Mēs visā šajās jomās gribam būt labākie pasaulē, izvirzīt augstākās prasības, garantējot tiesības gan darbiniekiem, gan pasažieriem, gan drošību garantēt. Un tas viss Uh, uzliek lielu slogu uh, šīs sistēmas ekonomiskai attīstībai, jo uh, aviācija ir starptautiska sistēma. Un vilks pastāvīgi nāk pie šā rukstīša būdiņas un tā uh, sabrūk. Jautājums, kā saskaņot visus šīs jautājumus, pasažieru tiesības, darbinieku tiesības, vides prasības, CO2 emisijas, mēs it kā visi piekrītam, bet pēc tam rodas jautājums, kā panākt vienošanos ar citām valstīm un uh, starptautiskā arēnā mēs nespējam sevi aizsargāt, jo šī darbības joma pēc būtības ir starptautiska. Uh, Mēs uh, vēlētos, lai dalību valstis katreiz nepatvērtos šajā mūra mājā, ko ir izveidojusi uh, industrija, bet uh, tā pašā laikā viņi nespēja aizsargāt vai negrib aizsargāt uh, pārvadātājus vai uh, ekipāžas locekļus, kuras, kuras saskaras ar uh, pārstruktūrēšanos, atlaišanu, darba vietas likvidēšanu. Un e, jāsaka, ka šī e, nesaskaņa starp Eiropas ideālo e, likumdošanas ietvaru un Eiropas nespēja panākt starptautiska līmeņa vienošanās noved pie absolūti šizofrēniskas situācijas. Paldies! Thank you very much, Dominic. Paldies. Ja jums kādreiz vajad, vajadzētu atkāpties no politikas, tad noteikti jums ir karjera arī bērnu stā, stāstu stāstīšanā. Jums ļoti labi padodas. Jā, es esmu arī pārsteigts, ka pādome ir tas vilks, kas mēģina uh, sabrucināt uh, Sīventiņu mājas, Berkungs. Jā, <clears throat> vielen dank, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. tik svarīgu problēmu tik humoristiskā veidā aprakstīt, kā to tikko izdarīja kolēģis, noteikti nav veiksmīgākais variants. Jebkurā gadījumā es vēlētos izteikt apsveikumu vārdus Marinesku kungam. Es domāju, ka viņš ir sagatavojis ļoti labu ziņojumu, un, manuprāt, viņš ir pieminējis ne tikai šos svarīgākos jautājumus, bet arī ir izvirzījis priekšlikumus. Komisija pat savā paziņojumā ir rakstījusi, ka ir panākts liels progress, bet, protams, mērķi vēl ar vienu nav sasniegti. Viens punkts, kur es vēlējos detalizētāk apskatīt, ir šis jautājums vairāk Eiropas. Iepriekšējā dosjē, kur mēs runājām par pakāpēm uz zemes, tika pieminēts, ka ir vajadzīgs vairāk substitūtātes. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka aviācijas sektorā tomēr vajadzētu nodrošināt vairāk Eiropas. Un, ja runa par godīgu konkurenci, tad eh, vajadzētu būt tā, lai atsevišķas valstis neslēgtu nolīgumus ar trešajām valstīm. Mums vajadzētu noteikt arī um, pamatnosacījumus, kur vajadzētu iekļaut standārtus drošībai, videi. Tika pieminēti arī pasažieri. Arī šeit ir vajadzīgi Eiropas standarti. Un tikai šādā veidā varēs eh, nodrošināt godīgu konkurenci. Uh, Esmu referents nodarbinātības komitejā un tieši tāpēc es arī, protams, vēlētos pieminēt darba apstākļus, un es ceru, ka komiteja mani atbalstīs. Paldies! Thank you very much! Tās paldies! Baldvinkungs komisijas vārdā, nu kādu māju jūs vēlties te sagāst? Nesmu pārliecināts, nezinu vēl īsti, Es arī mēģināšu atrast kādu atbilstīgu stāstiņu. Jāteic, ka man nav vēl nekas papildināms šajā liederīgajā diskusijā. Esam ļoti pateicīgi ziņotājiem par ziņojumu projektu. Tas ļoti labi arī atspoguļo šo jomu jautājumu un priecīgs, ka viņi, esam priecīgi, ka viņš iet arī tajā virzienā, kā arī mūsu paziņojums un padomis secinājums ir visai diezgan liela vienprātība par to, kas būtu darāms. Es, protams, varētu arī atsaukties uz daudz komentāriem, kas izskanēja debatēs, bet, nu, es varu piekrist tam, ko, kas tika teikts par vienoto gaisa telpu, arī par Persijas līdz valstīm un arī par to, ka jāsadē pie ETS. Ir divas lietas pēc būtības, kuras tiešām vēlos uh, Jūsu Delkaroja kungs sacītais par Eiropas Savienības ASV vienošanos un par pievienoto vērtību. Pašlaik notiek ļoti liels progress pirmo reizi būs arī brīvās tirzniecības sarunas starp ES un ASV, un mēs tiešām arī uzskatām, gluži tāpat kā jūs, ka aviācijai arī tur jāatspoguļojas. Tam nevajadzētu būt tādam konfliktuālam jautājumam, ka mēs uzstājam uz kaut ko, bet e, ir daudz labi pozitīvi elementi, pievienotā vērtība, sadarbība, kas mūs ļoti interesē. Otra lieta - viena joma, Varbūt tas arī tās tulkojuma jautājums, kā teica Fosters kundze. 30. punkts. Ziņojums aicina komisiju noslēgt arī godīgi vienošanos ar Krievijas federāciju attiecībā uz Transsiberijas ceļu modernizāciju. Ja Hans Kristians Andersens nenāktu klajā ar stāstiem par Transsibērijas, Transsibērijas ceļiem, uh, Un 30. punktā tiek drīzāk teikts, ka komisija nav bija īpaši jauka attiecībā uz Krieviju par šo jautājumu, un varbūt arī mēs varētu, piemēram, aicināt komisiju un padomu izskatīt iespējamos pasākumus, lai būtu apusējība attiecībā uz gaisa telpu starp Krieviju un ES. E es domāju, ka tādā veidā tas varētu nosūtīt arī skaidrāku vēstījumu arī viedokli, kāds ir parlamentā par Sibijas maršrutu izmantošanu. Paldies! Paldies, Baldvinkungs. Graškungs, vai ir kas papildināms pie tā, kas ir izskanēja? Kan no. Nē. Es varu uh, Dominikam ieteikt, lai viņš raksta grāmatu. Par eh, stāstiem, eh, ko es stāstu saviem mazbērniem. Protams, ja arī runa par pārējo kolēģu ieteikumiem, tad eh, tas, kas eh, tika pieminēts attiecībā uz Krieviju, iespējams, ka šeit ir vajadzīgs cits formulējums. Bet, eh, protams, es domāju, ka ziņojums kā tāds ir labs, un tieši tāpēc es domāju, ka um, kolēģi arī varēs vienoties un būt viensprātis par šo ziņojumu. Liels paldies! Es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka termiņš grozījuma iesniegšana ir 27. mārts 12. dienā. Izskatīsim šos grozījumus mūsu sanāksmē 22. un 23. aprīlī, un balsojums komitejā paredzēts 7. maijā. Tātad eh, termiņš grozījuma iesniegšanai 27. mārts. Tad eh, līdz ar to esam izskatījuši šīs dienas darba kārtību un varam pāriet pie koordinatoru sanāksmes. Kolēģi, kas vēlas doties prom, lūdzu dodieties prom. We will go in five minutes, coordinators. Pēc piecām minūtēm.